kas strādās komisijās un delegācijās. Delegāts saraksts tiks uh, publicēts šīs sēdes protokolā. Ja līdz sēdes protokola apstiprināšanai nebūs nekāda iebilžu, tad šīs nominācijas ir apstiprinātas. Uh, ceturtdien atbilstoši reglamentu 74. pantam kopā ar Eiropadomas priekšsēdētāju parakstīsim astoņus juridiskos normatīvos aktus. Um, Šo aktu nosaukumi būs publicēti šīs sēdes protokolā. Priekšsādātā